rīt pulksten 12. Un tagad nākamais punkts mūsu šodienas darba kārtībā. Kopīgās debatas par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu un Eiropas apcietināšanas orderi. Tas ir Mēlo un Lutfordas ziņojums, un tagad es došu vārdu abiem referentiem, iesākumā Mēlo kungam. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, gudrie kolēģi. Šīs direktīvas pieņemšana nebūs laba ziņas noziedzniekiem Eiropā, jo mūsu rīcībā būs jauns instruments, lai veiktu kriminālu izmeklēšanu. Schengen bija absolūti fundamentāla Eiropas konstrukcijas procesā, un tas, ka tiek nodrošināta arī personu, preču un kapitāla brīva aprit, taču tas arī veicina uh, noziegumus. Tos arī izdarīt ir vieglāk. tad nu, mums tagad ir efektīvāk ir jācīnās pret pārobežu noziedzību, vai te būtu runa par uh, narkotiku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību, korupciju un tā tālāk un tā joprojām. Tātad visa veida noziegumi, kuriem varētu būt pārobežu raksturs. Šeit vēlos sniegt divus piemērus, kas uh, tieši attiecas uz apvienoto karalistu un Portugāli. Uh, kurš varēs, izman, kur varēs izmantot šo direktīvu, lai varētu efektīvāk cīnīties arī pret administratīvo procesu lēnumu. Šai direktīvā mēs uzsveram sesto pantu Eiropas Savienības līgumām. Lēmums uh, pār uh, Eiropas izmeklēšanu rīkojumi, tad uh, izpildu valstīm tiks noteikti konkrēti pasākumi, lai saņemtu pierādījumus, un uh, šis rīkojums tiks piemērots ņemot vērā savstarpējo uh, palīdzību, uzticību. Aden uh, par, kā arī pierādījumu vākšanu informāciju par banku kontiem un dažādiem darījumiem. kas tiek veikti valstīs, kur ir jāpiemēro šie pasākumi, pasākumi, kas ir minēti direktīvā. Protams, ka ir arī jārunā šeit par aizstāvības tiesībām. Lai arī varētu pilnībā izmantot eh, savas aizstāvības tiesības, pārsūdzības un tā tālāk. Viss šīs administratīvā vienkāršošana noteikti ir laba lieta, tas stiprinās arī sastarpējās atzīšanas principu. Mēs eh, redzēsim, ka būs arī labākas sadarbības starp izmeklētājiem dažādās valstīs. Parlamentams izdodas vienoties par eh, konsensu uh, Eh, ļoti gāru, sarežģītu sarunu rezultātā. Mm, bet nu, mēs to visu darām eh, rezultātu vārdā, ar ko esmu ļoti apmierināts, un tādēļ iepriekšētā ievadu vārdos arī vēlos no sirds un atklāti pateikties visiem uh, ar iepriekšējo prezidentu pārstāvjiem Dānijas, Grieķijas, Sīrijas, Lietuvas un citiem. Paldies ēnu referentiem, Josef Eisenbergam, Lutfordas kundzei. Liels paldies! Arī paldies uh, pārstāvjiem no ECR, no zaļās, zaļo politiskās grupas un paldies visiem! Lielas paldies, tagad vārds Baronisai Latvordai. Paldies, priekšsēdētāji. Mana ziņojuma pieņemšana par e, Eiropas apcietināšanas orderi, manuprāt, ļaus uzlabot Eiropas brīvības, drošības un tiesību telpu. Es arī vēlētos pateikties saviem ēnu referentiem par viņu lielo atbalstu un labo sadarbību, kas ļāva mums panākt ļoti augstu uh, vienprātību attiecībā uz šo ziņojumu, lai varētu nodrošināt uh, apsētāšanās ordere īstenošanu. Ēnu referentu tikšanās laikā es redzēju, ka gandrīz visi ēnu referenti pilnībā at, at, atbalstīja manu ziņojumu. Mums ir arī Eiropas pievienotās vērtības nodaļa šajā parlamentā, un Vajenberger kungs un Elans Tubē man arī ļoti daudz palīdzēja. Šīs rīks ir patiešām ļoti būtisks, lai mēs varētu cīnīties pret uh, mm, uh, noziedzību un nodrošinātu, lai Eiropas Savienība ir droša. Es pirms vairākiem gadiem atbalstīju šo lēmumu un atbalstīju to arī tagad. Ļoti daudz uh, uh, gadījumos mums ir izdevies nodrošināt, lai uh, no noziedzīga notarījuma izdarītāja tiktu saukti pie atbilst, atbildības. Ja uh, tiesa kavējās, tad tas nozīmē, ka cietušais neseņem kompensāciju. Uzskatu, ka būtu labi nodrošināt arī atbalstu un vajadzīgās garantijas, lai šie instrumenti varētu labi darboties. Atcerēsimies, ka veidojot tiesību aktus, Eiropas parlamenta deputāti tika piemirsti. Uh, Dažāda prakse tiesvedībā ir novedusi pie tā, ka eh, pamatlēmuma īstenošana ir jāuzlabo. Šeit ir runa gan par leģitīmu kritiku, gan arī par tikai ideoloģisku kritiku. Ir bijušas arī dažas vienpusējas reformas vietējā līmenī dažās dalību valstīs. Ad hoc un nekoordinēta rīcība nav optimāla, lai nodrošinātu labu sadarbību starp tiesu iestādēm. Tas pats attiecas arī uz prokuroriem, policiju un tā tālāk. Visiem šiem darbiniekiem ir skaidri jāpārzina procedūras un tiesības. Mēs varētu nodrošināt šī pamatlēmuma labu piemērošanu tikai tad, ja pastāvētu harmoniska sistēma Eiropas Savienības līmenī. Ir jānodrošina arī cietušo un aiztumās turēto personu tiesību ievērošanu. Tieši tāpēc komisija nākusi klajā ar likumdošanas risinājumiem pēc viena gada, un tas atbilst mūsu uh, lūgumiem. Ja man būs tā laime un man ievēlēs vēlreiz, tad es noteikti lūkšu komisiju, lai tā turpina strādāt pie šiem jautājumiem. Ļoti labi ir pieminēt pamatlēmu šajās kopīgajās debatēs un, um, un strādāt arī pie izmeklēšanas rīkojuma krimināllietās. Abi šie instrumenti viens otru papildina. Pirmkārtām mums vajadzētu ieviest arī samērīguma pārbaudes. Vajadzētu īstenotājiem pārdomāt, vai šī rīcība ir patiešām pamatota. Un otrkārt ir jāievieš arī cilvēktiesību garantijas klauzula. Uzskatu, ka šīs klauzulas ir e, jā, jāizteno abās e, šajās, abos šajās instrumentos. Tāpat arī ir vajadzīgas konsultēšanās procedūras, lai tiesas abās valstīs varētu apmainīties ar informāciju un cerams nodrošināt, lai apcietināšanas orderis netiek uh, izmantots kā uh, tāds rīks, lai vienkārši uh, nopratinātu kādu personu. Tāpat arī ir jānosaka, vai uh, procedūra ir gatava tiesai. Ir jāizvairās arī no pārāk ilgas kavēšanās uh, un uh, jānodrošina, lai procedūra tiktu iesākta pietiekami ātri. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai šie instrumenti varētu tikt izmantoti pareizi, tā kā tas ir paredzēts. Man ir arī vairāki citi punkti, par kuriem vēlējos runāt, taču es ceru, ka vicepriekšādā redinga man dos tagad pozitīvu atbildi. Lielas paldies! Un tagad vārds redingas kundzei. Priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, vispirms par meloziņojumu. Komisija eh, ņem vērā panākto vienošanos starp padomu un parlamentu par Eiropas dalībvalstu iniciatīvu par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu ieviešanu. Tas var būt labs instruments, lai vērstos pret pārobežu nozodzību un lai palīdzētu uh, tiesāt aizdomās turētas personas, ja šis instruments tiek pienācīgi īstenots un izmantots. Šīs direktīvas mērķis ir aizstāt uh, konvenciju par savstarpējo tiesisko palīdzību un vēlos uzsvērt, ka padomu 2008. Uh, gadā pieņēma uh, šo dokumentu un Tas ir ievies divās dalībvalstīs. Komisija uzskata, ka šoreiz būs citādi. Tā sagaida, ka dalībvalsts um, pienācīgi un laicīgi ieviesīs direktīvu, lai tā nepaliktu tikai un vienīgi um, dokuments. Komisija nesen publiskoja ziņojumu par uh, triju uh, pirms Lisabonas ietvar direktīvu uh, ieviešanu šīs uh, trīs direktīvas uh, pievērs uzmanību savstarpējai uh, eh, spriedumu atzīšanai un arī Eiropas izmeklēšanas uh, rīkojumam un Eiropas apcietināšanas orderim. Uh, Mums ir nepieciešama savstarpēja uzticēšanās, lai būtu kopīga Eiropas tiesiskuma telpa, lai tā darbotos, un par spīti e, tam, ka īst ieviešanas e, datumi jau ir pagājuši, vairākas dalībās nav transponējušos te lēmums eh, nacionālajā likumdošanā. E, brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošana, kā tas ir paredzēts līguma trešajā pantā, ir iespējama tikai tad, ja dalībvalsts pienācīgi ievieš instrumentus, par kurām tās ir vienojušās. Es vēlētos pateikties referentam nu, no Melo kungam un viņa ēnu referentiem par lieliski paveikto darbu. Komisija priecājas par to, ka ir izdevies e, līdzsvarot šo instrumentu un to, ka ir centieni nodrošināt e, pamatiesību aizsardzību ar šo instrumentu. Vēlreiz tas arī uzsver to, cik nozīmīga ir Eiropas parlamenta loma koplēmuma procedūras ietvaros. Runājot par Sāras Lutfords ziņojumu, Nesenajās debatēs šajā parlamentā un arī uh, vairāk kārt eh, citās diskusijās es esmu uzsvērus to, uh, cik svarīgi ir ievērot pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, bet atvērtas robežas nenozīmē, ka krimināli noziedznieki var izvairīties no um, uh, atbildības vienkārši dodoties uz citu valsti, tāpēc mums ir nepieciešams Eiropas apcietināšanas orders. Patiesībā jau kopš 2004. gada tas ir efektīvs instruments, kas ļauj apcīnin, apcietināt cilvēkus, uh, par kuriem ir aizdomas. Un gan aizdomās turēts personas uh, attiecīgi gan arī noziedznieki vairs nevar slēpties Eiropas tiesiskuma telpā. Ir ļoti daudz uh, šādu te negatīvu piemēru, ir šādu pozitīvu piemēru uh, tam, ka cilvēks ir iespējams aizturēt pavisam īsā laikā, un tas nebija iespējams iepriekš, tātad pirms uh, tika ieviests Eiropas apcietināšanas orders, un arī pateicoties šim orderim daudzie par terorismu aizdomās turētie uh, tiek aizturēti. Eiropas apcietināšanas orders ir ļoti uh, veiksmīgs tiesiskuma instruments, bet tas nenozīmē, ka tas ir perfekts un ka šīs operācijas nav iespējams uzlabot. Komisija to jau ir teikusi, un es atgādināšu par 2011. gada ieviešanas uh, ziņojumu. Komisija, protams, arī vēlas teikt, ka ir iespējams uzlabot uh, situāciju, lai uh, Eiropas apcietināšanas orders netiktu izmantots vēršoties pret, nozieg, pret likuma pārkāpējiem, kas nav izdarījuši smagus noziegumus. Un te es vēlētos pateikties um, referentē Latvijas kundzei un arī Liba komitējai par paveikto darbu, par uh, šo te ekspertīzi, kas ir tikusi iestrādāta šajā ziņojumā, mēs noteikti cieši iepazīsimies ar tiem jautājumiem, kas ir uzsvērts ziņojumā, un tas ir ilgstošs darbs, lai uzlabotu Eiropas apcietināšanas orderu sistēmu. Mēs jau šobrīd strādājam pie vairākiem jautājumiem, eh, kur ir pieminēti ziņojumā. Tā piemēram, domājot par pamatiesībām, komisija ir strādājusi, lai um, uzlabotu atbildētāju tiesības, uh, strādājot pie tiesībām uz informāciju par cilvēktiesībām, piekļuvi advokātam. Tie ir minimālie standarti visā Eiropas Savienībā. Es varu tikai izteikt nožēlu, ka dažas dalībvalsts nevēlas piedalīties šo minimālo tiesību nodrošināšanā visā Eiropas Savienībā, jo šīs tiesības ir nepiecie, nodrošina nepieciešamo līdzsvaru, lai varētu izmantot Eiropas apcietināšanas orderi. Tāpēc, lai cilvēks, eh, kas tiek eh, aizturēts saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi, lai viņš saņem šo aizsardzību gan valstī, kurā viņš atrodas, gan arī, kur izdod šo orderi. Jo pretējā gadījumā šim cilvēkam nav iespējams nodrošināt šādas tiesības, tāpēc man tik tiešām ir jāpauž nožēla par to, ka dažas dalībvalsts nevēlas piedalīties šo pamatiesību īstenošanā. EPP ir um, bijis dzinējspēks un galvenais partners strādājot pie šiem trim direktīvām par procedurālajām tiesībām. Es vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to. Un es arī apsveicu Eiropas parlamentu sākto darbu pie komisijas jaunā projekta. Uh, par juridisko aizsardzību, tāpat arī aizsardzību bērniem un uh, mazaizsargātām personām. Tas noteikti arī papildinās uh, procedurālo tiesību ceļu kārti un būs labs papildinājums Eiropas apcietināšanas orderim. Es vēlētos, lai šī instrumenti uh, būtu spēkā un tikt izmantot visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un mēs varētu um, uh, uzlabot pilsoņu aizsardzību visā Eiropas Savienības, Savienībā. Cienījamie deputāti, jūsu ziņojumos Eiropas apcietināšanas orders e, tiek ierakstīts plašākā kontekstā par savstarpējo tiesisko instrumentu atzīšanu. E, runa ir par um, savstarpēju spriedumu atzīšanu un citām iniciatīvām. Kā jau es teicu sākumā, komisija ir pieņēmusi īstenošanas ziņojumu, kurā mēs esam konstatējuši, ka šies lēm, lēmumi nav pilnībā tikuši transponēti dalībvalstīs, un ņemot vērā šādu kontekstu, komisija uzskata, ka uh, Eiropas apcietināšanas ordera procedūras uh, atsākšana būtu uh, pāragra, jo šobrīd netiek Uh, īstenot pārējie savstarpējās atzīšanas instrumenti. Tad, kad komisijai būs iespēja pilnībā rīkoties uh, instrumentu īstenošanas jomā, un tā tas būs sākot no šā gada decembra, mēs strādāsim pie pilnīgas ieviešanas. Te, te ir runa par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu. Un jūs e, pieprasat arī Eiropas e, finansējumu un apmācību, un tas, protams, ir apsveicam, un e, jau šobrīd tas tiek ierakstīts projektos, un mēs turpināsim šādus centienus. Mēs piekrītam uh, arī tam, ka ir nepieciešami uzticami dati, un šajā nolūkā komisija ir vienojusies par dalību valstīm par jaunas uh, anketas um, sagatavošanu. Tātad, cienījamie deputāti, es uh, varu teikt, ka jūsu uh, darbs noteikti ir labs ieguldījums Eiropas apcietināšanas orderu sistēmas uzlabošanā. Paldies uh, vicepriekšstādētājiem, tagad vārds. Uh, Karlusam Koelio kungam. Prezidents, senjora viceprezidenta Reding, karas i e kārs kolēgas. Priekšsēdētāji, godētāji Redings, kundz, godētie kolēģi, es vēlos izteikties EPP vārdā un Kings vārdā, kas diemžēl nav varējis ierasties Strasbūrā. Mēs nevaram aizsargāt, aizstāvēt demokrātiju un tiesisku valsti, ja tiesa nav neatkarīga, objektīva, efektīva e, un tāda, kas strādā ātri, saprātīgos termiņos. Jā, pamatlēmums un Eiropas izmeklēšanas rīkojums ir fundamentāli instrumenti, ir nepieciešams cīnīties pret pārobežu noziedzību, ir nepieciešami efektīvāki mehānismi, lai varētu to, šos noziegums apkarot un lai brīva pārvietošanās eh, nepalīdz eh, noziedzniekiem eh, izvairīties no soda. Eiropas apcietināšanas orderis ir ļāvis arī vienkāršotieskās procedūras Eiropā. Mēs atzīstam arī, ka tik izteikti ļoti liela un plaša kritika. Arī mūsu priekšā ir daudz izaicinājumu, ņemot vērā, ka Eiropas tiesiskā telpā novērojams ļoti liels atšķirības. Šiem trūkumiem ir arī ietekmi uz nekonsekventu praksi, jo īpaši uh, aizsardzībā pret pamatiesību pārkāpšanu. Tas apdraud arī savstarpēju uzticību. Netiek garantēts pamatiesības, netiek garantēts cilvēku privātums. Un kā arī problēmas saistīts ar Eiropas tiesību aktu piemērošanu, es atbalstu jūs priekšlikumu, kur mērķis ir pieņemt minimālas normas. Uh, piedāvāja arī transversālu pasākumu, kas ļauj definēt principus, kas piemērojas visiem sastarpējas atzīšanas instrumentiem, lai nodrošinātu labāku līdzsvaru Eiropas tiesiskajā telpā. Nu, tvērts kundze, jūs esat. Uh, Tiešām lielisks piemērs uh, tiem deputātiem, kas ir daudz cīnījusies par pamatiesību ievērošanu. Jūsu valsts nav piemērojusi Eiropas pamatiesību hartu. Man ir ļoti liels prieks par jūsu drosmi un rīcību. Vēlos arī uzteikt Melo kungu. Viņš ir veicis lielisku darbu, jo pirmajā lasījumā panācām vienošanos Jo no paša sākuma dosie jāteic bija tiešām sarežģīts un Eiropas izmeklēšanas rīkojums rāda horizontāls atvaru. Šīs lēmums ir, būs jāpapildina ar personu tiesību aizsardzību, individuālu tiesību aizsardzību un jāņem vērā arī, protams, samērības proporcionalitātes. Uh, principi. Šis ir jaunais pārobežu instruments, tas balstās, balstās uz savstarpēju uzticību, un tas ļaus noteikti arī aizstāt esošo praksi, um, pierādījumu um, vākšanā. Um, Un šīs visas sistēmas daudz efektīvāk, kā teica Redings kundze, ir visām mazvalsts, kas piemērojas šos jaunos noteikums. Ceru, ka situācija mainīsies un būs iespēja arī dalību valstīm labāk uh, piemērot Eiropas tiesību aktus. Mirgita Sipele. Paldies! Ar Eiropas apcietināšanas orderi uh, mēs varēsim ātrāk uh, apsūdzētos nodot no vienas valsts uz otru un um, piespriest viņiem tiesu. Tas ir labi un tas ir pareizi. Diemžēl šī instrumenta piemērošanā bija vērojams problēmas. Piemērs. Desmit mēnešus vajadzēja uzturēties uh, apcietinājumā 23 gadus vecai sievietei, kas tika izdota no uh, viņas uzturēšanās vietas uh, uh Lielbritānijas uz Poliju. Uh, kā 17-gadīga viņa bija uh, iegādājusies amfetamīnus savai lietošanai, un viņu notiesāja uz 10 mēnešiem nosacīti. Lielbritānija uh, līdz ar to varēja izmantot šo apsveicināšanās orderi, un tika izdots arī šis apsveicināšanas orderis. Mātes bērns tika nodots uh, Mm, patvērsmē, un māte pati zaudēja darbu. Tas ir pilnīgi nesaprātīgi. Šīs piemērs ļoti labi parāda, kādas milzīgas problēmas dažkārt, bet arvien biežāk parādās apsēšanāšanas ordena nepareizas piemērošanas dēļ. Tiesiska valsts pieprasa, lai noziedzīgi nodarītāji nu, stātos tiesas priekšā, un ir jāievēro arī procesuālās tiesības attiecībā uz notiesātajiem. Mēs gribam aicināt komisiju vienas gada laikā izgatavot eh, tiesību priekšlikumu eh, apcietināšanas ordera reformai. Katrā gadījumā vajadzētu apsvērt, cik smags ir noziedzīgais nodarījums, un vajadzētu arī paskatīties, vai nav kādas citas piemērojamas alternatīvas. Ja valstī ir pamatot iemesli, kāpēc uh, tā nevēlas izdot eh, cilvēku uz kādu citu valsti, jo tur varētu tikt ierobežot šī cilvēka cilvēktiesības, tad tā nekādā gadījumā nedrīkst apstiprināt šādu apcietināšanas orderi. Tāpat arī apcietināšanas orderi nevar izmantot pavisam sīkos nodarījumos kur netiktu nodrošinātas tiesības uz taisnīgu tiesu. Eiropas Savienībā ir jānodrošina minimālās tiesības, piemēram, tiesības uz tūkojumu tiesā, un arī attiecībā uz apcietināšanas orderi ir jānodrošina tieši tādas pašas tiesības. Protams, var tikt pieļautas kļūdas, var tikt izdoti kļūdaini orderi, un tieši tāpēc mums ir jānodrošina uzlabojumi, jo īpaši, ja runa par izmeklēšanas rīkojumiem. Mēs neapšaubām to, ka šādi instrumenti ir vajadzīgi, bet nedrīkstētu šos instrumentus piemērot tādā pašā veidā, kā tas ir darīts līdz šim. Tieši tāpēc mēs piekrītam Latvārdas kundzei. Komisijai ir jānāk lejā ar priekšlikumu, lai risinātu šīs problēmas. Un dalību valstīm arī vajadzētu pildīt savus pienākumus, īstenojot pamatiesības arī krimināljomā. Paldies! Nākamā izteiksies Sargentīnī kundze. Dank u, voorzitter. De Groenen steunen het voorstel van. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs atbalstām šo lēmumu par uh, Eiropas izmeklēšana rīk, izmeklēšanas rīkojumu, kad to var uh, izmantot, piemērot, kad kāds aizdomās turmais tiek uh, meklēts. Un, uh, kad arī pierādījumu vākšana reflektu fundamentāli izmeklēšanas laikā. Tad notiecīgais nu, Eiropas lēmums ir fundamentāls un zaļo grupa. Iestājas arī par uh, izņēmumiem, ja tiek atdodat pamatiesības. Arī izpildz iestādēm ir jāspēj teikt savus vārdus, iespēja arī apstrīdēt lēmumu. Bieži ir pilsoņi, šī praksa līdz šim bijusi visai katastrofāla. Pilsoņi nosūtīti citām valstīm un uh, uzturējušies tiešām dramatiskos apstākļos. Vairāk kārt jau esmu vērsies pie komisijas un padomas par šo esmu runājusi. Uh, Bet, nu, jā, šeit tiek runāts par blākus iedarbību, eh, vienkārši tāda blaknī, vai jūs varat to pateikt cilvēkam, kas netaisni tiek apcietināti, zaudē tā visa rezultātā darbu. Un, ko saka arī Redings kundze, ka viņa vēlētos eh, veikt grozījums vēlāk, tas tikai norāda to, ka viņi neapzinās situācijas nopietnību. Eiropas apcietināšanas orders pastāvjot desmit gadus, taču netiek ņemt vērā eh, cilvēciskā situācija ieslodzījuma vietās. Mēs gribam, lai tiesības tiktu efektīvi piemērotas visās valstīs, bet uh, savstarpējā uzticība nav labākais pamats sadarbībai tiesiskajā telpā. Jāveic kontroli ne tikai šī sadarbība. Piekrīt Lutfords kundzei, kas saka, ka Eiropas apcietināšanas orderis ir jāpārskat, jāpiemēro. Cilvēku aiztur tikai tādēļ, kā tās lasa magonis ceļa malā, vai arī tādēļ, ka uh, laicīgi neangliešu grāmatu bibliotekā, tas īsti nav sap, sap, saprātīgi, ir jāmaina situācija. Redings kundze, jums kaut kas ir jādara. Paldies, tagad Timotejs Kērhaups. The... Priekšēdētāji, komisārs kundze, es uzskatu, ka apcietināšanas orders, tāpat kā izmeklēšanas rīkojums, ir ļoti nozīmīgi instrumenti, lai cīnītos pret smagu, no, smagiem noziegumiem. Es apsveicu referentus par viņu darbu. Mana valsts ir izmantojusi orderi vairākos gadījumos, nodrošinot, ka tiek izdoti dažādi uh, Eh, noziedznieki, kas ir pieļā, nu, veikuši ļoti smagus noziegumus. Tad, kad es strādāju iekšlietās, tad izdošanas process bija ārkārtīgi smags. Tur bija dažādi politiski šķēršļi, un es patiešām nevēlētos atgriezties šādā situācijā. Mēs dzīvojam uh, pasaulē, kur uh, noziedznieki mūs apdraud, tāpat kā mēs ciešam arī no terorisma. Uh, Ir skaidrs, ka modernā pasaulē ir vajadzīgas labas metodas starptautiskai sadarbībai izdošanas jomā, bet tāpat ir arī vajadzīgi eh, samērīguma principi, un samērīguma nepieciešamība ir mūsu debašu krustpunktā. Šis pamatlēmums nebija paredzēts, lai eh, cilvēkiem nāktos eh, ciest uh, no šo instrumentu ne, ne, nepareizas piemērošanas. Uh, Tāpat arī šie instrumenti nav um, domāti, lai cīnītos pret sīkiem mm, nodarījumiem. Eiropas komisijas uh, un dalībvalstu valdību um, pienākums ir nodrošināt reformu šim instrumentam. Es un arī pārējie parlamentā iestāsies par visaugstākajiem standartiem, lai tiesas būtu taisnīgas un tiktu veiktas samērīguma pārbaudas. Noziedznieki nedrīkst slēpties Eiropas Savienībā, bet vislabākais veids, kā cīnīties pret noziegumiem, ir nodrošināt, lai sabiedrība uzticētos sistēmai. Vulģeničs kungs. Paldies, priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlētos pateikties referentiem par lieliski panākto, paveikto darbu, ir sagatavot līdzsvarot ziņojumu kas noteikti uzlabos šos neaizstājumos instrumentus, kas mums ļauj cīnīties pret pārobežu noziedzību Eiropas Savienībā. Ziņojumā ir norādīts arī uz dažiem trūkumiem sistēmas darbībā, un to pierāda arī statistikas dati. Uh, tika no 2005. līdz 2008. gadam tika e, izpildīta tikai piektā daļa Eiropas apcietināšanas orderu, un komisija ir atzinusi, ka ir zinām trūkumi šajā sistēmā, tāpēc tiek piedāvāt arī uzlabojumi. Komisijas e, pārziņā ir nākt klajā ar šādiem priekšlikumiem. Es esmu pārliecināts, ka regula juridiskais ietvars nav pilnībā skaidrs e, Tāpēc dalībvalsts var rīkoties tā, kā tās uzskata par uh, nepieciešamu. Ja mēs uzlabosim šo sistēmu, tad arī izpildes uh, procentuālā rādītāja noteikti uzlabosies. Paldies! Um, we... Žerārs Bātens nākošais runātājs. Paldies! Mēs uh, runājam par pamatiesībām. Šeit Anglijā mums bija sen pirms iestāšanās Eiropas Savienībā pamatiesības un. Uh, mūsu tiesību akti, e, nevainības prezumcija. E, tie ir tikai daži piemēri. Un tagad, veidojot pašu Eiropas Savienības kriminālu tiesību sistēmu, šī sistēma tiek jaukta. E, ir bijuši vērojami daudzi netaisnības gadījumi, pieaugošā skaitā tagad būs šis, šie orderi, kuri Eh, kur eh, tiks pieprasīts no ārvalstīm Britu policijai veikt izmeklēšanu, par kur mums pašiem būs jāmaksā. Eh, koalīcijai bija izvēlēties optaut sistēmu kriminālu tiesību pasākumos. 135 tādi ir kopā. 35 pasākumi uh, kas tiek izvēlēti, ir visbīstamākie un vissliktākie, tā skaitā Eiropas arestorders. Nekas no tā nav nepieciešams, jo jau pastāv savstarpējās palīdzības mehānismi. Un tiesu sistēmas un policijas var sadarboties. Šeit nav runa par sadarbību, bet par mūsu juridiskās sistēmas harmonizēšanu lai sasniegtu lielo ideoloģisko mērķi, izveidot eh, Eiropas Savienotās valstis. Ja Dāvids Kamerons nopietni runā par varas repatriāciju, tad viņam ir lieliska iespēja to izdarīt, izvēloties optaut funkciju šajos daudzos pasākumos, bet es baidos, ka Tori izdarīs to, ko vienmēr ir darījuši, un izdarīs visu pa savam prātam. Tagad nākamā runātāja, Korāca Bildkundze. Madam Commissioner, I fully support the European. Paldies priekšstādātāji, komisāras kundze, es atbalstu Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, jo tas dod dalību valstīm iespēju pieprasīt citai dalību valstī veikt izmeklēšanas pasākumus, lai uh, atklātu smagus noziegumus. Uh, Cilvēku tirzniecība, narkotiku tirzniecība, terorisms, uh, kibernoziegumi. Šādos gadījumos mums cieši jāsadarbojas. Noziedzība kļūst arvien sarežģītāka un mobilāka, un mums ir jāpalīdz tiesību sargājušajām institūcijām izmeklēt noziegumus un cīnīties pret noziedzīgajiem grupējumiem, kas strādā pāri robežām. Dalību valstīm jāpalīdz citai, eh, citai lai um, eh, strādātu efektīvāk. Protams, mēs pilnībā ievērojam dalību valstu kompetences un dalību valstis arī turpmāk piemēros savas krimināla tiesības. Bet tagad būs vienkāršākas procedūras, kas ļaujas policijai un prokuroriem strādāt efektīvāk. Ir paredzēti laika limiti, kas ļaus ātrāk iegūt eh, svarīgos pierādījumus izmeklēšanas procesā. Un svarīgi, protams, aizsargāt pamattiesības, izmantojot drošības mehānismus, vajadzīgi arī skaidri noteikumi par tiesisko palīdzību. Sadarbība starp dalību valstīm ir izšķiroša, lai cīnītos pret pārobežu noziegumiem. Šie uh, divi rīkojumi, izmeklēšanas un uh, Uh, aresta rīkojums ir labi piemēri tam, ko mēs varam panākt Eiropas līmenī. Tas ir labs piemērs tam, kā mēs varam kaut ko darīt pilsoņu labā. Šie Eiropas rīkojumi palielinās pilsoņu drošību, te pašā laikā mēs respektējam arī integritāti. Tas ir svarīgs solis uz priekšu, veidojot uh, brīvības un uh, tiesiskuma sistēmu Eiropā, ko pieprasa Stokholmas programma. Paldies! Paldies, Vaidenholcer kungs, trīs minūtes. Paldies. Eh, Eiropas izmeklēšanas orderis eh, ir ļoti būtisks eh, likums policijas un iekšlietu sadarbībā, tieslietu sadarbībā. Tas ir svarīgs solis, lai iztenot Stokholmas programmas mērķus. Īpaši jāsver tas, ka iniciatīva par to nenāk no komisijas, bet no septiņām dalībvalstīm, to starpā arī Austrija, ko šeit pārstāv Eiropas parlamentā. Tas vēlreiz parāda, ka dalību valstu un Eiropas intereses eh, nav pretrunā. Tas ir saistīts ar to, ka šādā veidā tiek radīta drošības eh, pievienotā vērtība, pārobežu krimināla vajāšana. Eiropā tiks atvieglota un uzlabota, jo pašreiz esošās barjeras tiks eh, likvidētas. Izmeklēšanas atderis padarīs iespējām pārobežu izmeklēšanu ātrāku un efektīvāku, un kurš gan lai būtu pret to. Šāda instrumenta vērtība nedrīkst būt novērtēta par zemu. Bieži vien tās bija birokrātiskas eh, barjeras, kas aizkavēja policijas izmeklēšanu, un tas nevar būt pilsoņu interesēs, kuriem ir tiesības baudīt eh, personīgo drošību. Turklāt mums ir jāapzinās, ka krimināla vajāšanas un izmeklēšanas jomā tie ir ļoti jūtīgi jautājumi. Īpaši šeit ir jāpievērš uzmanība ar milzīgu rūpību, lai tiktu ievērotas eh, apsūdzēto pamatiesības. Pamatiesība aizsardzība un to izpausme likuma tekstos ir ārkārtīgi būtiska. Esmu ļoti priecīgs par to, ka mums sarunās ar padomu ir izdevās desmitajā pantā ieviest pamatiesību klauzulu. Izmeklēšanas orderi var izdot tikai tad, ja tiek ievērotas attiecīgo personu pamatiesības saskaņā ar Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Turklāt 5. pantā ir bijis iespējams arī nodrošināt, ka var īstenot tikai tos pasākums izmeklēšanā, kas attiecīgajā dalība valstī ir pamatotas šīs valsts uh, tiesībās. Izmeklēšanas orderis uh, ir šeit skaidri definēts, un tas tiešām ir ļoti izdevies mēģinājums eh, aizkavēt ļamprātīgu izmantošanu. Mēs ar, apsiednā, ar izmeklēšanas orderi parādām, kā pamatiesība aizsardzība un eh, pastiprināta policijas sadarbība Eiropā ir ļoti labi savienojums vien ar otru. Gribētu sirsnīgi pateikties uh, referentam, Melokungam un visiem uh, ēnu referentiem un kolēģiem, kas strādāja par labo un aktīvo darbu. Sirdnieks paldies! Grazie! Liels paldies! Tagad Vojčehovska kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas izmeklēšanas rīkojums ir ļoti svarīgs eh, juridisks veidojums, un tā praktiskā nozīme būs pat lielāka nekā aresta orderim, jo tas attieksies uz eh, vairākām krimināla lietām, kad nepieciešams iegūt pierādījumus ārpus valsts robežām, eh, kur notiek krimināla procesi. Pašlaik uh, ir visai sarežģīts process saistīts ar pierādījumu iegūšanu ārzemēs, un tāpēc šis instruments būs tik svarīgs. Tas atvieglos sadarbību starp tiesību sargājušajām iestādēm Eiropas Savienībā. Sadarbība būs ciešāka. Tas ir ļoti labi, bet te pašā laikā mums jāpievērš īpaša uzmanība Eh, tiesību sistēmu darbībai un kvalitātei dalību valstīs. Eh, bieži vien pilsoņi sūdzās par to, kā strādā tiesību sargājušās institūcijas. Mums eh, jādomā par mūsu pilsoņu interesēm. Paldies! Tagad lūdzu Bonanini kungs viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas aresta rīkojums un izmeklēšanas rīkojums ir divi uh, skaidri iezīmēti instrumenti Eiropas uh, sistēmā. Referents Melokungs norādīja savā ziņojumā uz svarīgākajiem aspektiem, un viņš arī uh, pasvītro, ka rīkojums iet tālāk par parasto sadarbību. Ir svarīgi, lai izmeklēšana būtu efektīva. Un uh, labi, ka piektais un sestais pāns uh, tagad ir formulēti attiecīgi. Tiesību aktā par Eiropas aresta orderi mums jau bija izstrādātas zināmas struktūras, bet dalību valstīs šīs struktūras reizēm tiek īstenotas atšķirīgi. Sestajā pantā pamatiesību uh, hartā mēs runājam par pamatiesību aizsardzību, tad arī šeit te, tie ir iestrādāti. Un uh, svarīgi parūpēties arī par līdzsvarotu piemērošanu praksē. Tāpat svarīgi aizsargāt cilvēktiesības, proti runa šeit ir par pienākumu dalību valstīm uh, nodrošināt Uh, tiesiskās aizsardzības līdzekļus atbilstoši uh, hārtijas 13. Uh, pantam. Paldies, tagad Jakolīno kungs, divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Paldies arī komisāras kundzei. Šodien mēs runājām par ļoti svarīgajiem tieslietu instrumentiem, kas mums ir nepieciešami, veidojot tiesiskuma uh, telpu. Mums ir nepieciešami efektīvi un ļoti praktiski instrumenti, kas ietu vairāk par to, ko nodrošina mums savstarpēja atzīšana. Mums ir jāpanāk, lai tiesas prāvu nolēmumi tiktu savstarpēji atzīti, lai izmeklēšana būtu efektīva. Un runājot par cilvēku tiesību aizsardzību. Tā ir ļoti svarīga prioritāte. Tā pašā laikā jāpiedāvā mūsu pilsoņiem vislielākā drošība. Es gribu apsveikt referentu Melo kungu, kas paveicis lielisku darbu, izstrādājot ziņojumu tiesiskā drošība ir šeit ārkārtīgi svarīga. Veido, veidojot uh, tiesiskuma telpu, mums uh, jāsaprot, ka aresta rīkojums uh, ir piemērojams tikai gadījumos, kad runa ir par pārobežu noziegumiem, kad šāds instruments tiešām ir nepieciešams. Savukārt Eiropas izmeklēšanas rīkojums ir um, ar nedaudz savādāku raksturu. Un pilnīgi pareizi tiek atzīmēts, ka var uzklausīt lieciniekus, piemēram, arī ar videokonferences palīdzību. Tas ir ļoti labs piemērs, kā atvieglot darba organizāciju. Noslēgumā gribu uzsvērt, cik svarīgi ir šādi uh, Eh, tiesiskie instrumenti, arī eh, runājot par Eiropas prokuratūru, eh, par ko diskutēsim martā. Un paldies, tagad Murāviškungs. Priekšsēdētāji, izpētot efektivitāti šiem dokumentam, konstatēju, ka Šie rīki ir ļoti efektīvi, tas kļūst par stūrakmeni pārobežu krimināla tiesiskuma sadarbībai, bet ir nepieciešams steidzams un skaidrs reformas. Un um, nešaubīgi Barnes Latforda ir paveikusi lielu darbu, mēs, mūsu grupa to um, atbalstīs Un mums ir jābūt skaidram pierādījumam, ja tiek apgalvots, ka šīs dokuments tiek izmantots nelietderīgi. Manā valstī, piemēram, Magijas Hjūzas uh, gadījums, kad viņas uh, dēls ehm, tika pakļauts nopietnam uzbrukumam, un šie uzbrucēji varēja tikt eh, aizturēti pateicoties arestorderim. Tāpat arī pateicoties šim pašam dokumentam varēja apcietināt Londonas ehm, uzbrukuma organizētājus. Ir, protams, trūkumi, ir ilgas pirmstiesas aizturēšanas ir daudz ko reformēt šajā sistēmā, un tas ir tas darbs, kas mums ir jāpaveic. Rīkosimies objektīvi, līdzsvaroti, paveiksim savu darbu šeit kā deputāti, lai svaru kausi nostātos līdzsvarā. Un tad, kad mēs strādājām pie Eiropas arestu ordera, tad mēs konstatējam, kā strādājam pie pārrobežu justīcijas sistēmas, kas ir efektīva, bet mums ir jānoslīpē detaļas. Paldies! Uh, Mr. Morais. Morais kungs, vai esat gatavs atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Claude, ask... Claude, vai tu vari paņemt atpakaļ dažus no saviem vārdiem, jo tu atsaucies uz Grieķijas gadījumu un Hjūzes kundzi? Uh, kur uzbrucēja esot tiesā Grieķijā. Nē, tās ir apsūdzētas personas. Nepatiesi apsūdzēts, no kurām daži pat neatradās uzbrukuma vietā bet pierādījumu trūkums pie viņiem nav Eh, nav šo lietu apturējis. Es zinu, ka tu esi godīgs cilvēks. Vai tu varētu paņemt atpakaļ vārdus uzbrucēju un teikt apsūdzētās personas uzbrukumā? Atbildi. Jā, man vajadzēja izlasīt eh, savā runā eh, šos vārdus rūpīgāk, kur ir minēti uzbrucēji viņas bērnam Eh, Grieķijā. Iespējams, ka tev ir taisnība, taču domāju, ka gribēju atsaukties uz to, ka ir daudz piemēru, ka pateicoties šim aresta orderim, cilvēki var tikt saukti pie atbildzi, atbildības. Taču ir arī piemēri, kad kaut kas notiek nepareizi, to nevar noliegt, un tāpēc ir jāreformē šis aresta orders. Grācija, honorevole Nikola. Paldies, nākošais runātājs Nikolsons. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu no Ziemeļīrijas. Mēs esam unikālā situācijā, kad mums ir uh, Ziemeļīrijā robeža ar citu dalību valsti ļoti poraina un kur ir nepieciešama ciešāka pārobežu sadarbība, policijas sadarbība Eiropas Savienībā. Un es gribētu uzteikt um, policijas darbu un sadarbību, kas ir izveidota šobrīd, kāda neeksistēja pagātnē. Eiropas uh, arestu orders ir viens no svarīgākajiem rīkiem mūsu rīcībā, lai mēs varētu cīnīties pret pārobežu noziedzību. Bez tā nebūtu juridiska pamata ekstradīcijām starp apvienoto karalisti un Ziemeļīriju. Kas eh, apgrūtinātu juridisko darbu Ziemeļīrijā? Un no tā labumu varētu gūt eh, noziedznieki un teroristēji Mēs esam paveikuši daudz, un es gribu paust savu atbalstu šim, šiem juridiskajiem rīkiem. Grazie, onorevoli. Paldies. Minūti. Stīrs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Stiprināt Eiropas Savienības lomu kriminālo tiesību nozare ir būtiski un domāju, ka Eiropas izmeklēšanas ordera eh, direktīva ir solis pareizā virzienā, jo tas palīdzētu mums vieglāk uzkrāt pierādījums pārobežu noziegumos. Tāpat arī apstiprina, ka Eiropas arestu orders pagaidām ir visveiksmīgākais mehānisms krimināla likumdošanā Eiropas Savienībā. Protams, ir vēl jāuzlabo esošā prakse un daudz gās jāharmonizē. Tomēr Eiropas aresta ordera pārskatīšana nedrīkstētu novest pie gariem procesiem vai apgrūtināt ekstradīciju. Domāju, ka jāuzsver ir tas, ka dalību valstīm ir jāpiemēro Eiropas arest orders bez politiskām manipulācijām. Piemēram, pagājušajā vasarā Horvātijā tika izdots aresta orders divām ietekmīgām personām, eh, kad izrādījās, ka augstu stāvošas personas var e, manipulēt ar esošajiem noteikumiem un izdarīt e, spiedienu uz tiesu sistēmu. Un pat ja mums izdevās toreiz gūt panākumus, pateicoties komisijai, Zagrebas valdība lēma, ka tiesai ir jālēmj un pār uh, šo cilvēku likteni, un tā bija Horvātijas tiesu sistēmas uzvara. Pat eiroskeptiķi šodien pieļaus to, ka šis noziegums būtu palicis nesodīts, ja Horvātija nebūtu Eiropas Savienības dalība valsts. Un tas nozīmēja jaunas ēras sākumu, kad neviens nestāv pāri likumam Turklāt nevar būt ekonomiskas attīstības bez tiesiskuma. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Flašikova, kuras nav sēžu zālē, un tāpēc dosim vārdu brīvai mikrofonam. Paldies! Es Gribētu teikt dažus vārdus par Eiropas arestu orderi. Esmu gandarīta par referents nostāju. Dalību valstīm ir jāpiemēro tādi paši standarti. Pirms dažiem gadiem kāda no valstīm atteicās ekstradēt personu, ko turēja aizdomās par, nozie par karnoziegumiem, atsaucoties uz procesuāliem iemesliem konkrēti šie noziegumi tika pastrādāti Lietuvā, bet šī attiecīgā persona netika ekstradēta uz Lietuvu. Mēs varam runāt par atsevišķiem izņēmumiem par noziegumiem pēc 2002. gada. Manuprāt, to nedrīkstētu attiecināt uz smagiem noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem, kuros nav noilguma. Horvātija. Tie arī vajadzētu apņemties to neievērot. Un šajā sakarā gribu jautāt komisārai Redingai, ko jūs domājat par noilgumu iespēju piemērot Eiropas aresta orderi pēc notiek, notikumiem pēc 2002. gada. Paldies! Un nākošais runātājs Tomašiņš brīvā mikrofona procedūrā. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas aresta orders ir nozīmīgs rīks sadarbībā starp dalību valstīm, jo tas nozīmē, ka noziedzniekiem tiek ņemta iespēja paslēpties citā valstī. Horvātijas gadījumā tas ir nozīmīgi, jo ir cilvēki, kas ir tikuši vajāti no bijušās Dienvidslāvijas slepeno dienestu puses. Un es apsveicu sadarbības starp komisiju dalībvalstīm juridiskajā ziņā, lai uzlabotu juridisko efektivitāti. Horvātijā tiesa lēma ekstradēt Perkoviču uz Vāciju imigranta slepkavības dēļ. Bet cita tiesa neekstradēja citu personu ar šādu pašu apsūdzību, un tas nozīmē parāda to, cik svarīgs ir Eiropas aresta orders. Nākošais runātājs Bīlans. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies priekšsādātāji. Eiropas aresta orderis ir paredzēts, lai pātrinātu uh, visas vajadzīgās procedūras noziedznieku vajāšanā. Šis instruments ļaus un jau ļauj mums uh, arī uh, izdot citai valstī noķertos noziedzniekus. Ir iespējams tagad panākt, lai noziedznieki arī tiktu sodīti. Protams, sistēma vēl nav ideāla. Un reizēm tiek piemērota selektīva tiesvedība. Šis instruments tiek izmantots pārmērīgi vai neievērojot samērīguma principu un es varu tikai iestāties par šī instrumenta labāku izmantošanu, lai neapdraudētu tā nozīmi. Paldies! Paldies, eh, Paska kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, godatie kolēģi! Eiropas tiesiskuma telpa ir uh, veidojama sadarbojoties uh, izmeklēšanā un pārobežu kriminālu vajāšanā. Eiropas aresta orderis kopš 2002. gada paredz procedūru atzīšanu un savstarpējo uzticēšanos. Komisāras kundze pati norādīja uz sistēmas trūkumiem, un tāpēc ir nepieciešams uh, lai komisija paredzētu pasākumus, lai pārvarētu šīs nepilnības. Nepieciešams uh, veikt analīzi uh, par to, kā tiek īstenots aresta orderis, lai novērstu visus trūkumus. Paldies! Un tagad vārds komisāras kundzei. Priekšsēdētājas kundze, gribu atgādināt visiem godājumiem deputātiem, ka tieslietu un iešlietu jomā ir savi noteikumi, kas atšķiras no citām politikas jomām. Piemēram, Lisabonas līgums paredz, ka dalību valstis var arī bez komisijas sagatavot uh, tiesību aktu priekšlikumus. Uh, eh, tas bija gadījums ar izmeklēšanas rīkojumu, un parlaments šeit, uh, kā koplēmumu procedūras dalībnieks, varēja piedāvāt līdzvarotāku risinājumu. Otrais elements ir tāds, ka pirms Lisabonas līguma dalību valstis varēja šos priekšlikumus piedāvāt bez komisijas līdzdalības, bez parlamenta līdzdalības, bez Eiropas kopienas tiesas kontroles. Un par laimi um, šis uh, izņēmuma gadījums tagad ir beidzies. Eiropas izmeklēšanas rīkojums ka to īstenos, ka šī direktīva būs visur piemērota, tad arī pierādījumu rīkojums būs piemērots visās dalībvalstīs izņemot divas. Komisija varēs uzraudzīt tiesību aktu piemērošanu, un komisija noteikti izmantos savu varu, lai cīnītos pret nepilnīgu vai nepareizu piemērošanu par aresta orderi. Sākot ar decembri beigsies pārējais periods, un tad komisija varēs arī uzsākt pārkāpumu procedūru gadījumos, kad aresta rīkojums dalībvalstīs netiek pareizi piemērots. Mēs pieprasīsim pilnīgu piemērošanu. Un Eiropas uzraudzības rīkojuma gadījumā, piemēram, mēs uh, panācām pirms tiesas aizturēšanas perioda samazināšanu. Mēs vēlamies to attiecināt uz visiem citiem instrumentiem, lai tie varētu funkcionēt saskaņoti. Un vēlreiz uzsvēršu. Nu jau vairākus gadus mēs esam daudz strādājuši, runājot par uh, pamatiesību ievērošanu. Komisija, balstoties uz Lisabonas līgumu, piedāvāja papildinājumus, uh, lai uh, sabiedrības aizsardzību saskaņot ar individu tiesību ievērošanu. Aresta ordera gadījumā mums tagad ir paredzētas tiesības uz tulkojumu, uz informēšanu, tiesības piekļūt advokātam, pat izcelsmes valstī un um, aresta valstī. Visas šīs tiesības tagad ir paredzētas, uh, tas uh, nosēc uh, nevainīguma prezumciju, prezumciju, ir arī atsevišķas tiesības bērniem un neaizsargātajām personām, un to visu esam darījuši, lai mazinātu šo nelīdzsvaru, kas mums ir izveidojies pirms Lisabonas līgumā. Žēl, ka dažas dalību valstis uh, joprojām atsakās eh, piedalīties šajā sistēmā, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu taisnīgu tiesu. Paldies! Paldies, komisāras kundze! Eh, Melukungs, divas minūtes. Priekšsādātājas kundze. Mm-hmm. Šī direktīva ļaus mums uh, uzlabot uh, tiesiskumu Eiropas Savienībā. Mēs varēsim labāk ievērot uh, proporcionalitātes principu un pamatiesības. Eiropas policija, protams, uh, šos rīkojumu uh, vērtē kā instrumentu, lai izmeklētu noziegumus. Tas tā ir. Lielbritānija, kā Francija vai Portugāla vai jebkura cita Eiropas Savienības dalība valsts izpildīs uh, šo uh, tiesību aktu uh, un var to darīt savā veidā, transponējot noteikumus, bet mums visur Eiropas Savienībā jāpanāk, lai noziedznieki nepaliktu nesodīti. Ja Eh, persona tiek apsudzēta kaut kādā nodarījumā, tad eh, viņi ir jātiesā un eh, atkarībā no rezultātā vai nu jāsoda, vai nu jāpasludina par nevainīgu. Mēs esam veltījuši daudz darba un laika šiem instrumentiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu arī apsūdzēto tiesības lai aps, eh, nodrošinātu to personu tiesības, kas ir uh, pakļautas izmeklēšanai. Un ir skaidrs, ka kopā ar Schengenas sistēmu tika atvieglota mobilitāte un uh, vieglāk kļuva arī pārvietoties noziedzniekiem. Noziedzība ir kļūsi mobilāka un policijai kaut kā uz šo attīstību vajadzētu reaģēt. Mums ir nepieciešama viena vienota tiesiskuma uh, telpa. Vēlreiz paldies visiem! Paldies, un tagad Latvārds kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es varu piekrist gandrīz visam, kas tika izteikts šajā diskusijā. Paldies visiem! Bet es gribētu atsaukties uz Nikolsona kunga teikto par īrijas un ziemeļīrijas situāciju. Es uh, piekrītu tam, ko viņš teica. Es varu piekrist arī tam, ko Batenkungs teica par uh, aizdomās turamajiem. Bet es uh, redzu, ka diskusijās Lielbritānijā netiek ievērotas personu tiesības. Uh, arī manā pašā politiskā partijā. Tomēr es gribu uzsvērt, eh, cik svarīgi ir samazināt eh, to laiku, kuru personas pavada apcietinājumā pirms tiesas, un cik svarīgi ir uzlabot eh, apstākļus ieslodzījuma vietās. Mums nepieciešams strādāt arī pie noteikumiem par pirmstiesas uh, aizturēšanu un jāpanāk, lai uh, tiesību sargājušo sistēmu darbinieki tiktu labāk apmācīti, tai skaitā arī aizsardzības advokāti. Bet vēl gribētu atsaukties uz procedurālajām direktīvām tiesiskuma ceļa kartē. Es uh, cenšos izdarīt spiedienu uz Lielbritānijas valdību, lai tā pieņemtu uh, direktīvu par piekļuvi uh, advokātam. Un uh, mums līdz šim izdevies panākt, ka divas trešdaļas nu pēc Lisabonas instrumentiem tiek pieņemti. Savā ziņojumā es norādu uz to, ka nepieciešams īstenot visus uh, tiesiskos instrumentus, tai skaitā arī noteikums par procedurālajām tiesībām. Un es piekrītu, ka komisijai nepieciešams to uzraudzīt un piemērot arī pārkāpumu procedūru vajadzības gadījumā. Bet, diemžēl, neesmu sagaidījusi proaktīvu atbildi no Redingas kundzes. Es nepiekrītu, ka pārāk gribētu rīkoties jau tagad, Es domāju, ka mums vajadzētu pārskatīt aresta orderi pēc iespējas ātrāk, un es aicinu tāpēc komisāri sadarboties uh, ļoti cieši ar parlamentu un sagatavot uh, tuvākajā laikā likumdošanas akta priekšlikumu. Jūs zināt, kāda ir mūsu nostāja, un mēs darīsim visu, lai šī nostāja netiktu ignorēta. Um, for... Vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Vatana kungs. Paldies. Jūs runājāt par to, ka pirmstiesas aizturēšana ir pārmērīgi gara. Bet vai jūs nepiekrīstu arī, ka viens no iemesliem ir tas, ka, ka cilvēkus izdot Lielbritānijai policijai uh, Eh, jābūt pilnīgi gatavai. Policijai vajadzīga jau pilnībā sagatavota lieta, ko varētu nodot tiesai. Eh, bet eh, citās valstīs izmeklēšanas tiesneši var aizturēt personas mēnešu garumā, kamēr lieta tiek izmeklēta. Vai jūs nepiekritīsiet, ka vajadzētu tiešām lietu gandrīz vai noslēgt pirms runa ir par ekstradīciju? Jā, Saka Lutvards kundze, es jums piekrītu. Tā kā pašlaik ir uh, formulēti uh, šie teksti, tad runa tiešām ir uh, par ekstradīciju un nodošanu tiesai, nevis par pirmstiesas ieslodzījumu. Uh, tas attiecas uh, pašlaik uz aresta rīkojumu. Un tieši no tā izriet arī šis fakts, ka lietai jābūt gatavai nodošanai tiesā. Bet ir tiešām atšķirīgas sistēmas dalību valstīs. Mēs nevēlamies harmonizēt kriminālu tiesības. Tieši tāpēc mums jau pastāv savstarpējā atzīšana. Bet svarīgi saprast, ka pirms tiesas aizturēšana ir uh, pārmērīgi ilga un uh, šī pieredze ir ļoti smaga. Es domāju, ka Dažos gadījumos vajadzētu uh, nepieļaut izdošanu. Grazie, la diskusione. Paldies. Beidzam kopīgo diskusiju. Balsojums notiks rīt pulksten 12. dienā.